Eh, paziņot pāris lietas sakarā ar to, ka mēs esam iekavējuši darbu attiecībā uz mūsu darba norisi. Tāpēc es eh, būtu pateicīga, ja ik viens pievērstu īpašu uzmanību, tā skaitā tas attiecās uz jautājumu uzdošanu. Mums varēs uzdot tikai jautājuma autors, jo mums nav laika vairāk, ja mēs vēlamies izskatīt pietiekam daudz jautājumus, un es gribētu lūgt komisārus, kurus sniedz savas pirmās atbildes, lūdzu, nelasiet mums garu pētījumu, mēs labprāt saņemtu īsu informatīvu atbildu uz mūsu jautājumu, lai varētu uzturēt eh, nelielu dialogu ar jautājumu uzdevēju. Un Leitfrīda kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es atzīstu, ka es pilnībā saprotu jūsu argumentāciju, ņemot vērā mūsu eh, kavēšanos, bet nevajadzētu aizmirst vienu lietu. Tiek vēlas uzdot jautājumus. Nav atbildīgi par šo kavēšanos. Man ir eh, konkrēta problēma. Otrais punkts Eh, kas liek man uzdot jautājumu padomēji, eh, kas jautājumu padomēji tik vienkārši izsvītroti no darba kārtības. Un es gribētu, lai jūs mainītu savu procedūru vismaz pēdējā punkta sakarā. Man ir ļoti žēl Es saprotu visus jautājumu uzdevējus, taču vislabākais, ko es varu darīt, ir dot iespēju maksimāli jautājumu uzdevējiem izteikties. Jūs eh, apzināties, ka mēs eh, domājam par un veicam pasākumus lai varētu izveidot labāku, reālāku jautājumu laika formu, ņemot vērā jauno situāciju pēc tam, kad eh, ir stājies spēkā Lisabonas līkums, un jo ātrāk eh, šī mēs pāriesim pie jaunās kārtības, jo labāk, bet tagad eh, mēs pārējām pie Blinkevičūtis uzdotā jautājuma pamat direktīvu par minimālajiem ienākumiem Eiropas Savienībā. Tas tiek uzdots komisāram Andoram. Komisāra vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godījumie deputāti. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka sabiedrības ir jāvērtē par to, kā tā izturs pret visvājākiem locekļiem. Protams, ir nepieciešams nodrošināt adekvātu atbalstiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Un Mums ir jāpieliek visi pūliņi, lai tos varētu integrēt sabiedrībā un nodrošināt pie darba tirgumu. Komisija uzskata, ka papildus tam, eh, kā rīkoties kā automātiskiem stabilizatoriem, minimālais ienākums var būt ļoti nozīmīgs, lai aizsargātu visvieglāk ievainojamāko iedzīvotāju daļu no krīzes iedarbības nodrošina nodrošības tīklus. Komisijas ieteikumi par aktīvu eh, iekļaušanu darba tirgu un arī e, EFSCO secinājumu no 17. E, e, decembra ir paredzēti, lai varētu Eh, palīdzēt labāku piekļuvu resursiem, labākus kvalitatīvus pakalpojumus un iekļaujošus darba tirgus. Tāpat arī ieteikums attiec uz dalībvalstīm, lai varētu atzīt individu pamatiesības uz resursiem un sociālo palīdzību, kas ir pietiekamā mērā un savietojama ar cilvēku cieņu, kā daļa no visaptveroša Eh, eh, cīņas pret sociālo atstumtību. Tāpat arī rekomendācija ir izrādījusies solis pareizajā virzienā, it īpaši ekonomiskā krīzes laikā, kad ir jādara vēl vairāk, lai varētu pilnībā uh, strādāt pie aktīvās iekļaušanas. Kā jau komisija paziņoja savā uh, paziņojumā par Eiropas platformu cīņā pret sociālo atstumtību, uh, tā strādā pie principiem, kuru mērķis ir strādāt pie minimālo ienākumu schēmas noteikšanas. Tā veids pētījums iekļaujot ceļus, kādā veidā Eiropas finanšu instrumenti varētu tos atbaldīt. Paldies, komisāra Blinkeviča Utskundze. Paldies, komisāri, par atbildi. Tomēr zināmā mērā atbildes nebija, jo mans jautājums bija sakojošs. Vai Eiropas komisija bija gatava sākt direktīvu, lai varētu garantēt minimālo ienākumu? Pretējā gadījumā mēs nevarēsim apkarot nabadzību. Pagājušajā gadā, kurš bija veltīts cīņai pret nabadzību, tā pieauga. Un otrais jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par vecākiem cilvēkiem, kuri cieš no nabadzības? Vai jūs domājat piedāvāt vienots kritērijas pensijām? Mēs runājam par dalību valstu kompetencijām, dalību valstu atbildībām un subsidiartāts princips ļoti lielā mērā ietekmē šo diskusiju. Komisāri, man ir jālūdz jūs apstāties uz brīdi, ir tulkošanas problēma. Cita valoda ir dzirdama angļu valodas kanālā. Vai jūs varētu vēlreiz sākt, komisāri? Jā, es sākšu vēlreiz. Komisija ir paredzējusi minimālo ienākumu, tomēr dalībvalstu, eh, tā ir dalībvalstu atbildība, un subsidiaritātes princips šeit ir ļoti spēcīgs Krīzes periodā es piekrītu, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība e, viegli ievainojumām sabiedrības grupām, it īpaši tiem, kas paliek bez ienākumiem, jo viņiem nav darba. Bet mums ir jāmodina dalību valstis izmantot dažādas līdzekļus, un tā ir tikai viena no opcijām, lai cilvēki neieslīgtu nabadzībā. Tādējādi likumdošanas iniciatīvas iespējas šeit ir ārkārtīgi nelielas. Attiecībā uz um, vecāku cilvēku nabadzību jautājums ir ļoti sarežģīts. Pie šeit ir jāstrādā pie sociālās aizsardzības, sociāliem dienestiem un Tas ir jāsaista ar aktīvās novecošanas kampaņu, kuru atbalstīs politikas veselības aizsardzības jomā, kā arī mūža izglītības eh, ziņā, jo vislielākais progress, ko mēs varam nodrošināt, dzīves apstākļu uzlabošanai un sociālajai iekļaušanai vecākiem cilvēkiem ir eh, celt viņu dalību darba tirgū, un tad mēs varam lemt arī par papildus politikām. Paldies! komisāru. Mēs pāriem pie nākamā jautājuma, ko ir uzdevusi Silvāna Koch-Mērīna un attiecas uz eh, energoefektīvajām eh, spuldzēm. Tas tiek uzdots komisāram Otinkeram, komisāru, kad jūs esat gatavs, lūdzu. präsidentin, Frau Abgeordnete Koch-Merin, meine Damen Priekšsēdētājs kundze, Kochmarīnas kundze. Komisija zina par šo Vācijas Federālas vidas aģentūras pētījumu. Mēs esam veikuši novērtējumu. Viss jautājums šeit saistās ar to, ka pamatojoties uz padomjas lēmumu un parlamenta lēmumu un enerģētiskas padomjas lēmumu, mēs par to esam runājuši. Pamatojoties uz šīm diskusijām, komisija ieteica ekodizaina regulu, kas noteica pakāpenisku pāreju no kvēlspuldzēm uz energoefektīvajām spulcēm. Mūsu pieņēmums ir tāds, ka Eiropas gaismas tirgū 40 biljonu kilovatstundu mēs ie iekonomēsim šādā veidā. Un tas ir svarīgi, jo tas veido 5 līdz 10 miljārdu eiro elektrības vērtību. Ar direktīvu parādījās arī daži drošības pasākumi. Pagājušā gada septembrī mēs samazinājām augšējos sliekšņus, lai samazinātu iespējamo apdraudējumu cik vien iespējams. Skatoties uz šo vācu aģentūras pētījumu, mūs pārliecina zinātniskajā komitejā teiktais, ka jāplūko šie drošības aspekti. Mēs lūdzām viedokli aplūkojot visu zinātnisko literatūru, komisijas rekomendācija ir tāda, ka saplīsušas spuldzes risks ir minimāls. Šie pētījumi gan balstās uz pieaugušajiem. Viņu reakciju iespējams, ka bērniem uh, ir nepieciešami citi rādītāji, tāpēc kopā ar Vācijas vidas aģentūru mēs pēc iespējas straujāk šo jautājumu mēģināsim noskaidrot. Mums ir jāpanāk, ka mēs varam novērtēt šos rādītājus. Protams, ir nepieciešama uzticība un domājam direktīvu pakāpeniski īstenot, bet, protams, ir iespējams, ka parādīsies arī citi viedokļi, un tāpēc jau mēs šeit par to runājam. Vārds jautātājiem, paldies, Ettinger kungs. Man iepriecina tas, ka jūs esat griezušies zinātniskajā komitejā, taču jautājums jau paliek kā mums pilsoņiem izskaidrot, ka regula faktiski apdraud bērnus visā Eiropā. Kā mēs lai to paskaidrojam mūsu iedzīvotājiem? Mums taču ir jāmācās Mēs nevaram teikt mājas saimniecībām, jums vajadzētu uzmanīties ar šīm spuldzēm. Vārds komisāram. Teikšu tā. Pēc pārejas uz jaunajām spuldzēm tirgu būs tādas spuldzes, kas izslēgs jebkādas briesmas Jūs runājām par kompaktajām fluorescentajām spuldzēm. Gribētu teikt, ka mums ir jāpamatojās uz šo regulu un jāveic tālāks darbs, jāinformē Uh, patērētāji par LED lampām, par citām jaunām, izgud, jauniem izgudrojumiem tādā veidā izvairoties no briesmām, bet turpinot regulas īstenošanu. Paldies! Zilās kartas mēs nepieņemam. Un tad ejam uz nākošo jautājumu. Moreis kunga jautājums par upuru tiesību paketēm. Redingas kundzei. Lūdzu, runājiet. President, do I have the floor? Priekšētāji, vai drīkst izteikties? Jā, lūdzu. Nu, jūs zinat, ir vairāk kā. Kā 30 miljonu cilvēku Eiropā, kuri ir cietuši no noziedzības, kas cieši no noziedzības katru gadu. Un tādēļ ir svarīgi nodrošināt, lai cietušie var izmantot savas tiesības un saņemt nepieciešamo aizsardzību. Tā ir strateģiska prioritāte komisijai. Un tādēļ vēlos izmantot šo gadījumu, lai vairāk pastāstītu par Huge Skuntes trosmi, kas aicina īstenot stingrākas, lielākas cietušo tiesības visā Eiropā, un viņas apņēmība ir kā iedvesma mūs visiem pastiprināt cietušo tiesības un uh, uzlabot pilsoņu uzticību mūsu tieslietu sistēmā. Mums ir nepieciešams tas, lai cietušie tiktu aizsargāti ne tikai mājās, bet arī ārvalstīs. Tāpat ir jānodrošina, ka par cietušajiem neaizmirst mūsu tieslietu un juridiskās sistēmas. Un tieši tādēļ maijā komisija nāks klajā ar visaptvērošu paketi attiecībā uz cietušajiem, lai skatītos to, kāda ir kvalitāte pakalpojumu, ko cietušie saņem pēc nozieguma. Ir svarīgi, lai cietušie saņem vienādus minimālo aprūpi, ne, neskatoties uz to, kāda ir viņu nacionalitāte vai izcelsmes valsts. Un es vēlētos, lai tiktu mainīta attieksme par cietušajiem, lai labāk veicinātu viņu atgriešanos sabiedrībā, lai procesa laikā viņi netiktu atkārtoti, e, ne, lai atkārtot nekļūtu par cietušajiem. Tad par to šo paketi. Tā sastāv no horizontālas direktīvas par Eh, cietušo stāvokli krimināla procesā. Tur tiks skaidri nospraustas viņu tiesības, viegli pieejami cietušo atbalsta pakalpojumi, tulkojuma tiesības nopratināšanas laikā par to, ka ir jābūt minimālam kontaktam starp cietušo un pārdarītāju un tiesām jānodrošina atsevišķas uzgaidāmās telpas, jābūt tiesībām pieprasīt pārskatīt pa uz apsūdzību. Tāpat tiks piedāvāta regula par civilu tiesību aizsardzības pasākumu pārskatu, lai nodrošinātu jebkura cietušā aizsardzība, ja pastāv palielināts uzbrukuma risks, un lai šādi cietušie varētu izmantot šo aizsardzību arī tad, ja viņi dodas uz citu dalību valsti. Šo instrumentu pabeigs ar citu instrumentu par kriminālu tiesību aizsardzību pasākumu savstarpējo atzīšanu. Tāpat plānojam vairākus nenormatīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jaunie tiesību akti darbojas efektīvi un piedāvāsim ceļa kārti par cietušo tiesību aiz pastiprināšanu, lai arī citas viņu tiesības nākotnē tiktu stiprināts. Paldies, tagad vārds Morais kungam. Komisāra kundze, kā jūs zinat, mēs bijām jūsu birojo pagājušajā nedēļā ar Hughes kundzi, kas ir viena no daudzajiem cietušajiem noziedzīgos nodarījumos, un sarunā ar jums mēs guvām liels cerības, ka šī pakete būs tāda, kas atjaunos uzticību tai pilsoņiem tieslietu sistēmai, kuriem nepieciešama palīdzība. Ko ir daudz cietušie mums teikuši, ir tas, ka viņiem patīk šie jūs piedāvātie pasākumi, bet viņi vēlētos redzēt palīdzības koncentrāciju, ja ir šāds cietušo atbalsta birojs, tā, lai tas būtu viegli pieejams, lai ir cilvēki, kas palīdz slimnīcā, eh, policijas iecirknī. Lūk, to vēlas redzēt mūsu pilsoņi, bet pagaidām tas viņiem netiek dots. Un tā kā tas ir jūsu rokās, pārveidot šo paketi tik lieliskā, kāda tā varētu kļūt. Komisārs Kundz, lūdzu. Es eh, pilnībā piekrītu uh, deputātam. Cietušie ir bijuši neredzami, skatāmies uz procedurālajām tiesībām, un šit, ka mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās tādēļ, ka viņi iespējams ir veikuši noziegumu, un mēs redzam, ka viņu tiesības tiek ļoti e, rūpīgi nodrošinātas, un tas pats ir, tas, protams, ir jādara sabiedrībā, kas balstās uz tiesībām, bet ļoti bieži cietušie cieši atkārtot, kad viņi ierodās tiesā un viņi nesen nekādu atbalstu. Manuprāt, tas ir pilnīgi negodīgi, un tas ir uh, viņu tiesību neievērošana. Un tādēļ es ceru, ka šī jaunā pakete cietušo tiesību pilnveidošanai ne tikai mainīs tiesību aktus, bet mainīs arī domāšanu, ka visur mūsu tiesunamos iet, policijas iecirkņos un slimnīcās, kā jau teica cienījamais deputāta kungs, cilvēkiem būs nodrošināta īpaša aprūpe, un cietušie zinās, ka pret viņiem būs īpaša izturēšanās, un tas jānodrošina arī pārobežu kontekstā, ja cietušie neatrodās savā izcelsmes valstī. Es paļaujos uz to, ka parlaments palīdzēs komisijai sagatavot pēc iespējas labāku tiesību aktu šajā ziņā, un arī par koplēmumu elementiem šai paketē tik galā ar tiem ātri, lai panākt vienošanos ar padomu. Paldies, komisārs kundzei. Nākamais jautājums no Harkina kundzes, un tas ir Šemeta kungam. Tur tiek runāts par komisijas priešlikumiem par kopīgu konsolidētu uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi. Komisār kungs, lūdzu. Thank you. Uh, Paldies. Šī vienotā bāze varētu noņemt dažādas šķēršļus kopīgiem tirgum. Tas tika atspoguļot kā iespēja, ar ko mēs varētu virzīties uz priekšu. Ar tās palīdzību varētu celt konkrētu spēju. Pat laban nav vienotu noteikumu nodokļu sistēmas dalību valstīs ļoti atšķirīgas. Dažreiz tiek lietota dubult nodokļu aplikšana, dažreiz pārāk lieli nodokļi guļās uz uzņēmējiem, kā arī birokrātiskais sloks. Un tas, protams, nenāk par labu investīcijām Eiropas Savienībām un, runā, un runā pretī uh, mūsu paredzētajām iniciatīvām. Ir nepieciešama tehniskā palīdzība, lai kompānijām varētu padarīt šo darbu vienkāršāku. Šī bāze varētu tikt pieņemta 16. martā. Esmu pārliecināts, ka tas palīdzēs uzlabot vidi uzņēmējiem, izaugsmēji un nodarbinātībai. Hākins kundze. Paldies, paldies komisāram. Arī trīs jautājumi. Ceru, ka varēsiet atbildēt. Vai paredat to kā brīvprātīgu, vai varētu būt kāda apstākļi, kad vietējās tiesas varētu zaudēt savu jurisdikciju, piekritību par nodokļu jautājumiem citās valstīs? Un varbūt, ka ir izveidot kāda proporcionāla formula vai ir veikta ietekmes analīze. Būs zaudētāji, uzvarētāji, ieguvēji, vienalga kāda būs formula. Paldies! Ļoti īsi. Vai šī bāze būs brīvprātīga? Jā, tā būs brīvprātīga. Kompānijas varēs brīvprātīgi izmantot šos noteikumus. Runājot par vietējām tiesām, tiek paredzēts, ka strīdīgi jautājums tiks risināti un tiesu loma netiks nekādā veidā apdraudēta ar šo priekšlikumu. un, protams, tiek paredzēta formula. Un šī formula tiks aprēķināta pēc darba vietu skaita, pārdošanas apjoma un citiem rādītājiem. Darba faktors, nodarbinātības faktors arī tiks dalīts divos komponentos - algas un darbinieku skaits Mēs esam veikuši arī iespaida novērtējumu, tas tiks publicēts kopā ar mūsu priekšlikumu. Esmu pārliecināts, ka priekšlikums nāks par labu Eiropas uzņēmējiem un arī īru uzņēmējiem. Paldies komisāram! Daži varbūt ir ieradušies šeit, kas varbūt nezin, ka mēs ļoti kavējamies. Un gribu tāpēc teikt, ka mēs gribam atbildēt pēc iespējas vairāk jautājumu, un tāpēc netiks ņemti vērā papildi jautājumi, izņemot no pašiem jautātājiem. Mans mērķis Un tas, protams, ir atkarīgs no komisijas atbilžu skaita ņemt sekojošos jautājumus bez 15.9. Jensen, Papa Nikolē, Foselte, Kikau. Tāds ir mans plāns. Jensen jautājums komisāram Šementam par PVN atcelšanu jeb atvieglojumiem Rumānijai lauksaimniecības produktiem. Paldies! Tā kā PVN nodokļu jomā ir zināma krāpšana notikusi, tad komisija mēģina noskaidrot, kā risināt šo problēmu. Viens risinājums ir lai izvairīties no tā sauktā karavseļa krāpšanas, būtu izmantot reverso mehānismu. Tā nav nodokļa atvieglojumu. Tas nozīmē, ka cilvēks, kam jāmaksā par PVN, vairs nav piegādātājs, bet saņēmējs. Tas, ka saņēmējam jāmaksā nodoklis, ir vienīgais pārmaiņu elements standarta režīmā, kad viens eh, nodokļu maksātājs piegādā preci otram un maksā to, kamēr saņēmējs var šo apjomu atņemt no uh, eh, PVN deklarācijas. Reversajā mehānismā saņēmējs nevarēs atņemt to. Tāpēc PVN nodokļu maksātājiem paliks joprojām neitrāls, nekas netiks mainīts, konkurence netiks ietekmēta. Jo saņēmējs vienlaicīgi darīs abas darbības, un tas neprasa lielāku administrāciju. Ir iespējams izvairīties no krāpšanas gadījumiem, kad uh, piegādātājs nemaksā to un arī saņēmējs nemaksā to. Šai sistēmai ir, protams, arī zināmas problēmas. Tas rada papildus krāpšanas iespējas, jo nodoklis tiek iekasēts pēdējā stadijā. Tāpēc šī sistēma varētu tikt ierobežota lauksaimniecības produktiem, kas tiek pārdoti vidutājiem un nevis gala patērētājiem. Jebkurā gadījumā tā būs atkāpe no parastajiem PVN nodokļu likumiem, un Rumānijai tad būs veidota derogācija, un komisija šo jautājumu joprojām skata. Jensens kungs. Paldies, Nesmu pārliecināta, ka es sapratu, ko jūs stāstījāt, bet varēšu to lēnām pētīt vēlāk. Jaunā regula var specifisku problēmu radīt ražotājiem citās valstīs, kas ir ieguldījuši Rumānijā un nav spējīgi tad atņemt PVN apjomu, jo tā nebūs. Vai komisija ir šo problēmu apskatījusi, risinājusi? Kā risināt šo gadījumu, ka ražotājs ir citā dalība valstī, bet kompānija ir citā valstī, piemēram, Rumānijā? lai nodoklis nebūtu jānorāda deklarācijā. Gribētu teikt, ka reversā sistēma nav jauna. Tā ir spēkā dažās dalībvalstīs. Piemēram, emisiju tirdzniecības sistēmā dažās valstīs. Protams, ka sistēmai šī sistēma paredz nodokļa iekasēšanu ķēdes beigās. Kad mēs aplūkojam dalību valstu prasību pēc šādas mehānisma, Mēs skatāmies uz visām detaļām un arī iekšējā tirgus sagrozīšanas, jeb izkropļošanas jautājumi tiek aplūkot. Tāpēc komisijas priekšlikumi nekad nav automātiski. Tiek veikts nopietnas pētījums, un tad mēs iesniedzam priekšlikumu padomēji. Ar Rumāniju strādām jau pusgadu, lai atrastu risinājumu, kā izvairīties no krāpšanas šajā jomā. Priekšsēdētājs Konce, es nedzirdēju. Mūsu valstī pusjauna valdība un Rēna kunga jautājums būtu jāskata, un, un mans jautājums būtu jāskata, un Rēna kunga atbilde arī būtu jānoklausās. Daudz cilvēki jau ir aizgājuši, kad es teicu, ka papildi jautājumi netiks uzdot, pēcpusdiena bija ļoti grūta, vakars ir vēl grūtāks, es norādīju, kurus jautājumus mēs ņemsim, un tad skatīsimies tālāk. Daru visu, ko varu arī komisāri gaida. Nākošais Papa Nikolai jautājums par SAO ģenerālstraktāru paziņojumu par Eirozonas dalību valstu pārstruktūrēšanu un komisijas attieksmi. Komisāram Rēnam jautājums. Mm. Priekšsēdētāji, godējami deputāti. Komisija līdz ar Eiropas Centrālo banku un SVF ir nesen pabeigusi trešo pārskā, pārskatu Grieķijas ekonomiskās eh, korekcijas programma un mūsu kopīgais vērtējums līdz ar eh, banku un SVF Eh, var tikt eh, formulēt sekojoši. Pirmkārt, ir panākts turpmāks progress attiecībā uz mērķiem, un otrkārt, ir ļoti daudz izaicinājumi, kas ir jāpārvar, lai varētu nodrošināt fiskālo dzīvotspēju un varētu nodrošināt dzīvotspēju banku nozari neraugoties uz kavējumiem atsevišķās jomās, tomēr vidusposma mērķi ir kopumā sasniegti, tomēr ir nepieciešams vēl lemt pār lielā, būtiskām reformām, lai varētu nodrošināt fiskālo dzīvotspēju un finansiālu atgūšanos. Kopīgie konsultācijas pūliņi saņem atbalstu no Eh, plašas privatizācijas programmas, eh, kā to norāda premjerministrs Papandreu, un valdība ir paudusi savu apņemšanos strādāt pie privatizācijas programmas, lai varētu iegūt 50 miljārdu eiro privatizācijas procesā līdz 2015. gadam. Un tas varētu nozīmēt, ka tuvāko piecu gadu laikā tas varētu krietni uzlabot valsts ekonomiskos rādītājus. Tāpat arī privatizācijas programma cels ekonomisko efektivitāti un atbalstīs augstākas investīcijas un eksportu līmeni. Šo iemeslu pēc valdības apņemšanās šajā privatizācijas procesā ir nozīmīga. Un arī nozīmīga ir apņemšanās šo procesu īstenot ir ārkārtīgi nozīmīga, lai panāktu ambiciozos mērķus un varētu uzlabot eh, kopīgo situāciju. Tāpēc komisijā mudina Grieķiju eh, pabeigt savu privatizācijas programmu. Tas attiecas arī uz uh, ESO ģenerāla sekretāra sacīto. Šis gads, 2011. ir izšķirīgs Grieķijai, lai varētu atjaunot ticamību tās ekonomikas politikai, kas ir priekšnosacījums Grieķijai, lai gūtu tirgus akcijas nākamo gadu laikā. Un šajā sakarā e, lēmēji iestādēm ir jāsasniedz fiskālie mērķi šim gadam un Tāpat arī jādomā par spēcīgu vidusposma budžeta stratēģiju, lai varētu nodrošināt struktūrālu reformu īsterošanu turpmāko nedēļu mēnešu uh, gaitā. Tāpat arī ir uh, jāstiprina pilsoņu un investoru uzticība. Noslēgumā līdz ar politikas uh, pasākumiem un fiskālo mērķu sasniegšanu, privatizācijas programmas ieviešanu. No un Eiropas Savienības eh, pasākumiem, lai pārskatītu cenu politiku. Ir jādomā par eh, parādu restruktūrēšanu. Paldies, eh, komisāru vārds Papa Nikolo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs um, zinām, ka ir parakstīts nodoma protokols ar Grieķiju. Kredīts tiek piešķirts uz 3,5 gadiem. Šobrīd jūs sakāt, ka viss ir jāatliek par 7 gadiem, vai ir bijusi kāda matemātiska problēma? Un tiek uzskatīts, ka Grieķijas ticamība tiek pazemināta līdz Angolas līmenim. Ko darīt Grieķijai? Vai tas tiek pagarināts eh, laikā, vai tas attiecas uz procentu likmi, vai šis nodoma protokols tiek pārskatīts? Eh, un kā ir ar aizdevumiem eiro, vai ir jāveic citi pasākumi ekonomikai Grieķijai? Kas mums, komisāri, būtu jādara Grieķijā, lai varētu apmierināt šos nosacījumus? Pa... Paldies, priekšsēdētāji! Eh, ir nepieciešams turēties pie fiskālās konsolidācijas mērķiem un ieviest struktūrāls reformas Eh, saskaņā ar eh, nodomu protokolu, jeb memorandu. Un kā jau es izteicos savā iepriekšējā atbildē, ir ārkārtīgi būtiski, lai Grieķija strādāt pie savas ambiciozās privatizācijas programmas un varētu mazināt nozīmīgo parādu nāstu. Tāpat ir svarīgi, lai visaptveroša stratēģijas ietvaros, par kuru tiks lēmts martā, dalība valstis skatītu eh, parādnoturības jautājumu. Un es varu mudināt dalība valstis. Eh, pārskatīts eh, šo aizdevumu cenu politiku. Thank you, Commissioner. Paldies, komisār. Un tagad Eh, pāriem pie jautājumu, ko uzdod Poselt kungs is... komisāram Diguktam. Eh, tas ir reglamenta jautājums. Jau tā juma laiks bija no 7.30 līdz 8.30. Jūs vai kāds cits izvēla, ka e, iepriekšējās debats var iesniegties jautājumu laikā. E, Šī ir viena no retajām iespējām cilvēkiem, eh, deputātiem uzdot jautājumu komisāriem. Ir jānotiek krīze. Mani kolēģi Mīčel kungs, eh, man un citiem ir jautājumi. Kurš izlēma par to? Tas ir jautājums, kurš izlēma, ka ir eh, ka sēde, kas ir paredzēta uz stundu uz pusotru stundu tiek samazināta e, krietni vien. E, jūs varat man ticēt, turpin priekšsēdētājs, esmu tikpat sašutusi, cik jūs. Es e, nebūt nesmu priecīga šajos apstākļos, kad jāliek vilties tik daudziem deputātiem un liekot gaidīt tik daudziem komisijas locekļiem. Es atkārtoju vēlreiz skaļi un skaidri. Grupu vadītāji grupu priekšsēdētāji sagatavoja darba kārtību un nostāda mūs praktiski katru nedēļu tādos apstākļos, kad mēs nevaram pienācīgā veidā eh, tikt galā ar jautājumu laiku komisijai vai eh, padomēji, ja tas ir paredzēts. Es daru, daru savu viedokli zinām un es lūdzu ikvienam deputātam, kam tas rūp, sazināties ar grupas priekšsēdētāju un darīt zinām savu viedokli, jo es atrodos tieši šajā pašā darba e, kārtības e, situācijā kā jūs. Bet kurš tad izlēma, ka komisāram e, Degūktam ir trīs jautājumi, komisāram Rēnam tikai viens jautājums? Higienas jautājums bija otrais jautājums Rēnam, un mans ir trešais. Kādā veidā vienam ir trīs jautājumi, otru citam tikai viens? Es to nevaru nekāds saprast. Mēs izskatījām divus un. Es, tagad ir jāpariet pie jautājumiem deguktam, jo jāiet ir cauri zināmai kārtībai. Man ļoti žēl, man ļoti žēl jūsu visu trīs, bet es eh, apzinos, ka komisārs Rēns eh, ir ļoti iejūtīgs un viņš, at, eh, dodoties prom no sēžzāles, ir gatavs runāt ar jums. Tas ir mans vienīgais risinājums. Galager kungs. 23., 24., 25. jautājums, kas tiek uzdoti, es varētu eh, tikai uzskatīt, ka tos komisija varētu atbildēt kopā. Un, uh, Vai jums ir tiesības pāriet pie nākamajām debatēm, jo vienmēr jautājuma laiks cieš visvairāk, un varbūt komisārs varētu būt pietiekami laipnas un eh, atvēlēt mums laika pēc deviņiem. Galager kungs, es nevaru pārkāpt nākamās sēdes sākumu, es jau to Es jau norādīju Polsālt kungam, ka viņa jautājumu tika uz kundzes jautājumu un jūsu trīs uzdotie jautājumi būtu bijuši pēdējie, ja mēs virzītos ātrāk, bet tas neizdevās. Un pat man ir grūti tagad paspēt Polsālt kungu jautājumu izskatīt. Tāda ir jautāta, man ir tik tiešām ļoti žēlu un es esmu sašutusi, bet šāda ir situācija. Jūs redzat, ka tas visu dienas garumā notiek ar darba kārtību, un tas nebūtu nav apmierinoši. Un tāpēc, ja drīkst, es gribu pāriet pie jautājuma, kas tiek uzdots. Uh, de Gūkta kungam, kuru, uz kuru atbildi sniegs Semet kungs, tas ir šīs, šī vakara pēdējais jautājums. Man ļoti žēl, ka jums ir jādzird mūsu iekšējās grūtības šeit. Paldies, priekšsēdētāji. Globālā finanšu un ekonomiskā krīze ir negatīvi ietekmējusi divpusējo tirzniecību starp Eiropas Savienību un uh, austrumu eh, partnerus. Uh, Un eh, šī mm, tirzniecība ir krieti vien kritusies. Ir jāatceras, ka austrum partnerības eh, eh, sāka tikt ieviesta, kad finanšu krīze bija pilnībā izcēlusies. Un atsākšana, atveseļošana tika uzsākta 7. maijā 2009. gadā, kad, tika notika, kad notika vairākās tikšanās Austrum partneri attiecība tobrīd vēl bija pārāk jauna, lai izjustu eh, negatīvo ietekmi no finanšu ekonomiskās krīzes. Runājot par Melnās jūras sinerģiju un ietekmi uz tirsniecību ar Eiropas Savienību, eh, ir jānorāda, ka Melnās jūras e, iniciatīva ir reģionālais, reģionāls projekts un nevis tiežniecības e, nolīgums. Tāpat ar Dienvidu Kaukāza valstīm runājot. Tirzniecībā ar Eiropas Savienību un Austrum Eiropas valstīm šeit ir īpaša vieta, bet runājot par brīvās tirzniecības uh, Eh, zonas izveidi eh, sarunas notiek ar Grūziju, Armēniju un tiek domāts par nolīgumu parakstīšanu ar, ar, ar Azerbaidžānu un to uzlabošanu. Paldies, komisāri Poseltkungs! Paldies, komisāri, par precīzu atbildi un ļoti īsi. Vai jūs paredzat? ka sarunas ar Dienvidkaukās valstīm tiks intensificētas, samazinot, piemēram, spriedzi starp šīm valstīm un e, kā enerģijas politika attīstīsies ar šīm valstīm. Paldies! Kā jau es sacīju savā atbildē, mēs strādājam pie e, visaptveroša brīvās tirzniecības zonas nolīguma un mēs piedāvājam valstīm prioritāros ieteikumus, kas būtu nepieciešams sarunu uzsākšanai, šādu nolīgumu noslēgšanai. Un šie nolīgumi būtu samērā tālajoši, ja šīs valstis izpilda tām uzdotos mājas darbus, vismaz atsevišķas no tām Tāpēc tirzniecības intensificēšanas perspektīvas varētu būt labākas. Paldies, komisāra Kraulīkungs. Paldies, priekšsēdētāji es vēlējos, lai jūs pār, eh, pabeidzat jautājumus pirms es uzdotu savu jautājumu, bet tāpat kā citi kolēģi gribētu, lai tas tiktu reģistrēts, jo šeit mēs samazinām resursus deputātiem, it īpaši tos, kur sēž aizmugurējos rindās. Es nedomāju, ka tā ir tikai grupu vadītāju vaina jo dienas eh, grafiku regulē tas, kurš vada sanāksmi un acīm redzot jūsu priekšteči novedījušajā situācijā. Varbūt mēs varētu vienoties un, a, a, ar jums, ar biroju vicepriekšsēdētājiem, ka šī sadaļa jautājuma laiks ir neaizskarams un svēts Un ikvienas debates tad var tikt turpinātas pēc jautājuma laika. Es darīšu to zinām savas grupas eh, vadītājam un lūdzu jūs šo jautājumu skatīt arī birojā. Paldies, Krolīkungs, es to skatīšu ar grupu priekšsēdētājiem, jo uh, grup, problēma ir ar priekšsēdētāju konferenci, kā tiek sagatavot darba kārtība. Pārāk daudz materiāla tiek iekļauts darba kārtībā, pirms mēs nolāk, nonākam pie jautājuma laika. Un kā jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka ir jānovēr kāda uh, sarkanā līnija, lai varētu nodrošināt to, ka tad, kad ierodas komisijas un padomas pārstāvis, šis laiks tiek respektēts. Un, uh, es eh, daru jums zinām, ka tas ir pirmais, ko es darīšu pie savu datora rīt no rīta. Tikā uz skundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmīt jūs sacījāt, ka skatīsit arī manu jautājumu Dehokta kungam, bet komisārs tikko devās prom, kā es to redzu. Esmu šeit gaidot atbildi no viņa puses un domāju, ka netika šeit ievērot nekāda procedūra. Es nesaprotu, kas ir noticis. Tīkaus kundze, es vēlējos sad, paņemt arī jūsu jautājumu, bet es jau sacīju, ka mums ir jāpabeidz bez 15 minūtēm 9. Un, mēs, un tas notika pirms mēs nonācām pie jūsu jautājumu. Kā es sacīju, es nebūtu neesmu mierā ar šo. Uh, situāciju un pozīciju, bet es vairāk neko citu šobrīd nevarēju šovakar izdarīt, lai izskatītu vairāk. Es nedēvu iespēju uzdot papildu jautājumus, un man ir ļoti žēl, ka mēs nevaram tikt līdz jūsu jautājumam. Ieskait Un tāpat arī citi jautājumi, kas netika atbildēti, saņems atbildes rakstveidā. Jautājumu laiku mēs beidzam, un es vēlos pateikties e, tulkiem un pāriem personālam par viņu e, darbību šovakar. Sēdi, e, sēdē pārtraukums līdz deviņiem.